terorismu upuru dienā sniegt ziņo, paziņojumu. Kolēģis un kolēģi, šodien mēs eh, piekto reizi esam sagaidījuši terorista upuru Eiropas dienu. Tā ir diena, kuru mēs eh, paturēsim atmiņā, lai atcerētos visus tos cilvēkus, kuri ir kļuvuši par terorisma nevainīgiem upuriem. Šajās nedēļas beigās divi karēvi kļuva Ziemeļīrijā par ir upuriem. Un šajā pirmdienā atkal tika nošauts Amakas reģionā policists. Šis mirušais policists bija precējies un viņam bija bērni. Tas ir barbarisku terorismu akts. Atkal tika iznīcināta, izsarauta ģimene, un tas radīja milzīgas ciešanas. Un vakar vismaz desmit cilvēki Dienvidu Šrilankā ir gājuši bojā cilvēki pašnāvības terorismā, un vairāk nekā 20 cilvēki ir uh, dzīvības briesmās. Eiropas parlamenta vārdās gribētu izteikt uh, savu sašutumu par šo nelietīgu uzbrukumu nevainīgiem cilvēkiem. Un uh, bojā gājušo ģimenēm izteikt manu dziļu līdzjūtību. Viņam paliks mūsu mūžīgā piemiņā. Šodien mēs, kā Eiropas parlaments, skaidri izsakāmies pret terorisma aklo vardarbību. Mēs nosodām ģimeņu bojā iešanu, kas notiek eh, fanātisma dēļ, kas uh, noved pie tā, ka cilvēki nogalina savus līdzcilvēkus un ka cilvēku cieņa tiek sabradāta kājām. Terorisms ir tieši uzbrukums brīvībai, cilvēktiesībai un demokrātijai. Terorisms ir mēģinājums ar aklu vārdarbību iznīcināt mūsu vērtības. Tās ir vērtības, kas Eiropas Savienībā un visās dalībvalstīs mūs visus saista. Šis terors mūs visus satricina, tas izraisa mūsu sirdīs dziļas sāpes, bet tas nevar izjaukt mūsu kopīgo pamatu, kas bāstās uz kopīgām vērtībām, mūsu demokrātisko sabiedrību. Dargās kolēģis un kolēģi, terorisms ir nosiekums. Par to nedrīkst necīnīties. Tas ir apdraudējums drošībai, stabilitātei un starptautiskās sabiedrības demokrātiskajām vērtībām. Tas ir tieši uzbrukums mūsu pilsoņiem, mums visiem. Eiropas parlaments aktīvi piedalās cīņā pret terorismu un upuru atbalsta terora uzbrukuma upurus. Mēs eh, bieži atkārtojam, tas nekad nav par daudz, ka nav nekāda attaisnojuma terorismam, un tāds nevar būt. Tādēļ mēs šajā cīņā pamatoties uz tiesisku valsti un ar visu likuma spēku, mums ir jārīkojas kopīgi. Šodien Eiropas parlamentā mūsu domas ir vērstas un mūsu solidaritāte ir vērsta pievērst uzmanību visiem terorismu upuriem, vienalga, kur viņi pasaulē ir gājuši bojā. Atceroties upurus, IRA un eh, pašnāvības eh, terorisma eh, upuriem Šrilankā, es gribētu jūs lūgt, ja turiet piemiņas minūti. Ich danke Ihnen. Paldies. Dargās kolēģis un kolēģi, pirms 30 gadiem, 16. martā 79. gadā, Žans Monē, viens no Eiropas dibinātāja tēviem, uh, nomira. Ņemot vērā šo 30. nāves gadu dienu, es vēlētos šo plenāru sēdi Eiropas parlamentā atcerieties viņa ieguldījumu Eiropas vienošanās procesā. Šodien mēs atceramies šo novēlējumu. Žana Monē, kurš kopā ar Robertu Šumanu bija viens no samierināšanās procesa vadītājiem starp Vāciju un Franciju un spēra pirmo soli miera virzienā, sapratnes virzienā un demokrātijas virzienā un likteņa kopības virzienā starp cilvēkiem Eiropā. Šodien, 21. gadsimta sākumā, Žans Monē ir izstrādātie pamatprincipi ir spēkā, un tie neko nav zaudējuši no savas aktualitātes. Tieši otrādi, tie vēl šodien ir spēkā visā pilnībā. Finanses un ekonomikas krīze, globalizācija un klimata sasilšana rada jaunus izaicinājumus, un Eiropiešiem tas rada izaicinājumu arvien ciešāk sadarboties, lai mūsu kopīgās vērtības un lai mēs varētu kopīgi aizstāvēt savas intereses pasaulē. Protams, Žans Monē progress, kas ir ietverts Lisabonas līgumā, viņš to atbalstītu. Viens no 21. gadsimta izaicinājumiem. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka Žana Monē nodibinātā rīcības komiteja Eiropas Savienības Savienotajām valstīm bija tā, kas eh, izraisīja un, un bija pamats pirmajam Eiropas vēlēšanām. Šī sapnis kopš 30 gadiem, kopš er, Žana Monē nāves, eh, ir iztenojies, un, un eh, tas ir ļoti lielā mērā iztenojies. Mēs visi esam mantinieki šim lielajam Eiropietim Žanam Monē. Viņa darbām, viņa darbs ir ļoti palicis atmiņā un ļoti ietekmē pilsoņu dzīvi Eiropā. 30. nāves gada dienas eh, sakarā es vēlētos atgādināt mūsu pienākumus un gribētu atgādināt to lielo darbu, ko iesāka Žans Monē, un, tā, un mūsu pienākums ir to turpināt ar lielu aktivitāti. Dargie kolēģi un kolēģis, tagad vārds ir komisijas priekšsēdētājam. Priekš, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Atsevišķās valstīs katra